Bene, buongiorno a tutti. Eh, scusate. Sveicināti visi, atvainojiet šīs nelielās um, kavēšanas minūtes. Un mēs mēģināsim atgūt zaudēto eh, vismaz atgūt to laiku, kas manis dēļ tika zaudēts. Es eh, pirms eh, pāriem pie balsojuma gribētu jums darīt zināt sekojošo. Saskaņā ar 192. Eh, reglamentu pantu koordinatoriem ir iespēja pieņemt lēmumus par referentu iecelšanu un referentu atzinumiem iecelšanu. Tie var eh, lemt par komitejas procedūrām un eh, komitejas gada programmu. Parlamenta priekšsēdētājs Būzeks ar parlamenta biroju priekš, piekrišanu ir piedāvājis organizēt Saharo tīkla konferenci. Šis tīkls apvieno visus eh, tos, kam ir tikusi piešķirta Sakarova balva. Šajā konferencē tiks skatīta vairāk cilvēktiesību jautājumu, tā notiks 23. novembrī sākot no pulksten 11 un mums nācās grozīt mūsu komitejas eh, darba kalendāru. Eh, sēdē bija jānotiek šajā dienā konkrēti, un attiecīgās nedēļas afet sēde nu, sāksies 22. datumā no rīta, un nevis pēcpusdienā, kā bija domāts, tā beigsies 23. novembrī 10.30, lai varētu sagatavot zāli konferencei, kura notiks tajā pašā zālē. Un parlamenta priekšsēdētāju vārdā es aicinu jūs aktīvi piedalīties šajā konferencē, kuras programmu jūs drīzumā saņemsiet. Un tagad mēs varam pāriet pie balsojuma. Lūdzu, sagatavot balsošanas kartes, redzu, ka tās jau ir gatavas un mums ir vajadzīgs vēl viens mirklis, pirms mēs varam ķerties pie darba. Bene, allora possiamo cominciare. Un mēs varam uh, sākt. Vispirms. Eiropas uh, panāktais progress Vidusāzijas stratēģijā. Kompromiss numur 4 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais kompromiss divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīts, manuprāt. Otrā daļa Otrā daļa attiecas uz jēdzienu conditional. Sākam balsot. Sākam balsot otrā daļa. Par vārdu conditional. Beidzam balsot. Divdesmit četri pret trīsdesmit otrā daļa pieņemtam. Tālāk. 25. ar mutis grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 26, 7, 8 par, pret, atturas pieņemts. 29. par, pret, atturas pieņemts. 30 par, pret nav īsti labi saprotams. Sa kontrola balsojums 30. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 31. par pret atturas noraidīts. 32. par pret atturas pieņemts. 33. par pret atturas pieņemts. Sastais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk mutiskais grozījums numur viens par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par pret atturas pieņemts. 41 par pret atturas nav saprotams. Sākam balsot. 41. Lūdzu, celiet skaidri rokas. Beidzam balsot. 34 3 un 19 pret pieņemts, 42, 43 eh, par, pret atturas pieņemts, 44 par, pret atturas pieņemts. Pārbaudām 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25, 31 pieņemts, 46 par, pret, atturas, pieņemts, 47 par, pret, atturas, pieņemts, 48 par, pret, atturas, pieņemts, 49 par, pret, atturas, noraidīts, 50 par pret. Nav skaidrs 50. Kontrola balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 28, 28. Tad, kā jūs teicat, nebija skaidrs. Nē, 29 tomēr. Skaidrs. Uh, skaidrs ar vienu balsi eh, pārsvarā tiek pieņemts 51 par, pret, atturas, noraidīts 52 par, 51 eh, elektroniski pārbaudām 51, sākam balsot. Un vēlreiz e, pateicoties mūsu centru uzbrucējai Jana Kundzei pozitīvs. Balsojums 52 par, pret atturas pieņemts 53 par, pret atturas pieņemts 54 par, pret atturas nav skaidrs 54. kontrolbalsojums sākam balsot. Kolēģi, eh, ka non hanno votato. Vēl četri kolēģi nav nobalsojuši. Viņi droši vien ir novērsuši uzmanību, vēl viens nav nobalsojis. Beidzam balsot. 28, 29, ne, 30 pieņemts. Astotais kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 7. 62 par pret atturas noraidīts. 62 pārbaudām sākam balsot. Kontrolējam 62. Beidzam balsot. 29 par 28 pret. plus 1, tātad eh, divu balšu pārsvars, 62 pieņemt, 63 par. Pret. At, pieņemts. 64 par. Nē, 65 par. Pret. Atturas pieņemts. 67 par. Pret. Atturas pieņemts. 68 par. Pret atturas. Nav īsti skaidrs. Sākam balsot. Sì, adesso hanno votato tutti. Beidzam balsot. Pieskaitot trūkstošo balsi, ir 29, 29, rezultāts tā tad nav pieņemts. Devītais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Desmitais par, pret atturas pieņemts. 71 par, pret atturas pieņemts. 72 par, pret atturas noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 76 par pret atturas pieņemts. 78 par pret. Nav saprotams rezultāts, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 30 ir pret, 29 par noraidīts, 79 par pret saturas pieņemts, 12. kompromiss par pret saturas pieņemts, 83 par pret atturas pieņemts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 86. grozījums par pret atturas pieņemts. 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 94. grozījums par pret atturas pieņemts. 95. par pret atturas pieņemts. Tālāk mutisks e, grozījums pie 96. Vai kāds var to prezentēt, vai man to nolasīt, vai Kirilo kungs ir e, klāt, vai jūs vēlaties to prezentēt? Klausamies jūs. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir mutisks grozījums kas ir saistāms ar faktu, ka pēdējā laikā pozitīvās ziņas par potenciālu vienošanos ar Turkmenistānu un Azerbaidžānu un Eiropas Savienību par Transkaspijas eh, cauruļvadu projektu. Un manā grozījumā ir norādīts tas, cik būtisks ir šis eh, Kaspijas eh, projekts Eiropas Savienības enerģijas drošībai un šajā sakarā pauž atbalstu uh, Eiropas komisijas pūliņiem, lai šo projektu varētu īstenot. Atzīmē gandarījumu, eh, turkme, eh, ar gandarījumu Turkmenijas gatavību parakstīt šo nolīgumu. Man šķiet, ka šis ir papildinājums un nevis grozījums. Bet eh, ko par to domā referente Kīla Nilsena, vai jūs vēlaties izteikties? Zaļie neatbalsta šo mutisko grozījumu. Šajā gadījumā mēs to neliekam uz balsojumu. Un 97. nesaka priekšsēdētājs, 96. bezmutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. 97 par pret atturas pieņemts. 98 par pret atturas pieņemts.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 Noraidīts. 105 par. Pret. Šķiet, ka noraidīts, bet eh, tomēr 105 kontrolēsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29, 30 pieņemts. 106 par pret atturas noraidīts. 107 par pret atturas pieņemts. 109 par pret atturas nav skaidrs pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pilnīgi vienlīdzīgi nopieņemts 111 par, pret, atturas pieņemts 112 par, pret, atturas pieņemts 113 par, pret, atturas pieņemts 114 par, pret, atturas pieņemts 114 par 116 par pret atturas pieņemts 117 par pret atturas noraidīts 118 par pret nav saprotams 118 elektroniski pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 pret 34 pieņemts. 16. kompromiss par. Pret atturas pieņemts. 122. grozījums par. Pret atturas noraidīts. 124 ar mutisko grozījumu par. Pret atturas pieņemts.

atturas noraidīts. 129 par pret atturas pieņemts. Tālāk ir mutisks grozījums, ko prezentē referenti Kīls Nilsens kundze, lūdzu. Nē, jēgle atvainojiet. Paldies, priekšstādātāji kungs. Uzsver to, ka uh, iekļaut saraksts ar specifiskiem steidzamiem jautājumiem, bet nav par, tas paredzēts, lai nodusniegtu visaptverošu analīzi katrai no šīm valstīm. E, skaidrs. Vai ir iebildumi? Iebildumi nav. Liekam uz balsošanu šo precizējumu blokā. Ar mutisko grozījumu par, pret, atturas. Nav īsti labi saprotams. Sākam balsot elektroniski con l'emendamento orale che è stato ritenuto accettabile inserire nel. Ar mutisko grozījumu, kas tika pieņemts, kas ir pievienots tekstam. Sì, con l'emendamento orale, ok? Chiuso la votazione? No, man... Ar mutisko grozījumus. Ļoti daudz nobalsojuši. No... Ancora una decina di deputati. Ecco, adesso siamo. Vēl kādi desmit nav nobalsojuši. Ah, skaidrs, tagad mēs saprotam visu labāk. Beidzam balsot ar lielu vairākumu pieņemts. 132. grozījums par pret atturas nav labi saprotams 132. sākam balsot elektroniski atvainojiet, bet jūs diemžēl neceļat rokas. Beidzam balsot. 27 pret 29. Tomēr ar divu balsu pārsvaru pieņemts. 133 par, pret atturas pieņemts. 135 par, pret atturas noraidīts. 136 par, pret atturas pieņemts. 137 par, pret atturas pieņemts. 138, 139 par, pret, atturas, noraidīts. 140 par. Kontrolēsim, labi, sāk 138, 139. Tie ir identiski elektroniskas balsojums. 138, 139. Beidzam balsot. Tomēr kāds nav nobalsojis. 20 viens atturas pieņemts. 140 par, pret, atturas noraidīts. 142 par. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, kļūdījos 141 par, pret, atturas nav saprotams rezultāts, 141 balsojam elektroniski. Chiusa la votazione. Beidzam balsot. Aizvien 29 pret 29, viens atturējies, līdz ar to uh, atkrīt. 142 par, pret, atturas, noraidīts 143. Divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas. Es Domāju, ka noraidīts 146 par pret atturas pieņemts 147 par pret atturas pieņemts 150 par pret atturas pieņemts 154 par pret atturas pieņemts Noraidīts 155 par pret atturas noraidīts. 155 to pārbaudīsim, sākam balsot. Kjūza. Beidzam balsot. 29 pret 29. Nav pieņemts. 156 par pret. Varētu būt tādas, tāds pats balsu nu, sadalījums. Pārbaudīsim elektroniski. 156. sākam balsot. Šodien uh, ļoti daudz darba, jo um, jābūt ļoti precīziem, jo pilnīgi vienādi sadalās balsas. Vēl trīs deputāti nav nobalsojuši nebalso, lai arī ir balsošanas kartiņas. Beidzam balsot. 30 par, 27 um, pret pieņemts, 157 par, pret, atturas, noraidīts, 158. Dalītais balsojums pirmā daļa, kas par, pret, atturas, noraidīts, otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 159 par, pret atturas pieņemts. 160 par pret atturas norādīts. 161 par pret atturas norādīts. 162 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas norādīts. 163 par pret atturas atturas noraidīts 165 par pret atturas noraidīts 168 par pret atturas noraidīts 169. Nē, labi, pārbaudīsim 168. 168. sākam balsot. Mm, viens vēl nav nobalsojis, tagad beidzam balsot. 29 par 26 pret pieņemts. 3 atturējušies. 170 par pret atturējis. Nav skaidri, vēlreiz pārbalsosim. Sākam balsot 170. Beidzam balsot. 29 par 26 pret, 3 atturas pieņemts, 171 par, pret atturas noraidīts, 172 par, pret atturas noraidīts, 174. Ā, jūs gribat kontrolēt 172. Labi, sākam balsot par 172. Beidzam balsot. 37 par 22 pret pieņemts. 174 par pret atturas noraidīts. Nu, lūdzu, skaidri celiet rokas vēlreiz. 174. balsosim elektroniski. Sākam balsot. Es tiešām lūdzu visus celt rokas, citādi mēs zaudējam laiku. 174. beidzam balsot. 32 par, 26 pret. Pieņemts 175 par, pret, atturas. Nav skaidrs. Balsojam 175. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 27 par, 32 pret noraidīts. Tad 176, 177, kas par, pret, atturas, pieņemts. 108, 181 par, pret, atturas, noraidīts. 182 par, pret, atturas, pieņemts. 183, 184 jāpārbauda 182, jā, labi pārbaudīsim. Sākam balsot. 182. Balsojam elektroniski. Trīs kolēģi nav nobalsojuši. 29 pār 25 pret pieņemts. 183, 184 par pret atturas nav skaidrs atkal. Atkal balsojam elektroniski.

pret atturas pieņemts 191 par, pret atturas pieņemts 192 par, pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 1 par, pret atturas pieņemts. Un līdz ar to piektais grozījums par, pret atturas nav skaidrs, jābalso Elektroniski piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par piekto grozījumu. 25 pret 34 par pieņemts. Kompromis numur 2. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Grozījums numur 8 par. Pret. Atturas pieņemts. 9 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 3 par pret atturas pieņemts. Līdz ar to nonākam pie grozījuma 13 par pret atturas pieņemts. 14 par pret atturas pieņemts. 15 par pret atturas pieņemts. 16 par pret pret atturas pieņemts. 70, 17 par pret atturas noraidīts. 18 par pret atturas nav skaidrs. Jābalso par 18. sākam balsot. Beidzam balsot. 28 par 29 pret noraidīts. Inta 2 grozējumi. Par, pret, atturas, nav skaidrs jābalso. Inta 2 sākam balsot. Beidzam balsot.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 pret atturas. Man liekas, ka pieņemts 9-2 par, pret atturas pieņemts 9-3 par, pret atturas pieņemts 9-5 par. Nē, jūs gribat pārbaudīt? Labi, tad pārbaudām 9-3, sākam balsot. Beidzam balsot. 34 par 24 pret pieņemts. Tad 9,5 par pret atturas. Nav skaidrs, pārbaudīsim, sākam balsot 9,5. Beidzam balsot. Trīsdesmit pieci pār divdesmit trīs pret pieņemts. Devis seši nav jābalso, jo kompromiss pieci ir pieņemts. Tagad devi septiņi par, pret, atturas, pieņemts. Devi astoņi par, pret, atturas, pieņemts. Devi desmit par, pret, atturas pieņemts 911 par, pret atturas pieņemts 912 par, pret atturas liekas, ka pieņemts, bet mēs pārbaudīsim. Atsimirkli īsts pārtraukums. Eh, abbiamo un problema con la macchina. Mums ir uh, problēma ar uh, tehnisko aparātu šeit priekšpusē. Pāris minūtes tam ir nepieciešams. Bet, ja jūs vēlaties, tad mēs varam paceļot roku turpināt balsot. Tā būtu nu, tāda viena iespēja. Tā tad 9.12 līdz um, tehniskās iespējas ir nu, atjaunotas 9.12 par Ben. Labi, 25. Kas pret? Tā tad pret. Ci sono delle astensioni? Vai kāds atturas? Četri atturas. Tā tad uh, liekas, ka 27 pret 25 un 4 atturas. Mēs ceram, ka mēs esam precīzi saskaitījuši balses, jo tikai divu balsu atšķirība ir. Tā tad jūs labprāt var, vēl varat pagaidīt, kamēr mēs atjaunosim elektronisko balsošanas sistēmu. <clears throat> Bet, nu, labi, jūs sakat, ka jāturpina, tad turpināsim. 9.14, kas par? Pret. Skaidrs pieņemts. 9.15 par. Pret atturs pieņemts. 9.17 <clears throat> Nē, man saka, ka nav jābalso. Labi, tagad jābalso elektroniski. Elektroniski par uh, šādu mainīto rezol uh, uh, rezolūcijas uh, tekstu. Labi, lai nezaudētu laiku, mēs elektronisko balsojumu tad veiksim, kad tehnika būs sakārtota. Un tagad turpināsim ar uh, Kilnu Nīlsens kundzes atzinumu. Uzreiz ķersimies pie sastā grozījuma par pret atturs noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturs pieņems. Devītais par pret atturs pieņems. Desmitais par pret atturs. Nu, lūk, atgriezusies atkal kārtībā ir uh, eh, balsošanas iekārta, varam balsot tālāk par desmito, lai pārliecinātos, kā tad tur īsti ir. Desmitais grozījums elektroniski. Beidzam balsot. Lūk, 35 par 24 pret pie, pieņemts. 11. par pret atturs noraidīts. Trešais kompromiss. Ja vēlaties pārbaudīt 11. grozījumu labi, balsosim elektroniski par 11. Beidzam balsot. 15 par, 43 pret, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 14 par, pret, atturs, pieņemts. 15 par, pret, atturs, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. 17 par, pret, atturs, pieņemts noraidīts. 18. par. Vēlaties pārbaudīt 17. elektroniski? Labi, daram tā. Man liekas, ka 16. atkrīt. 17. Jā, jā, par 17. tagad. Par 17. mēs balsojām. Labi, 17. 16. protams, atkrita. Ah, il, il. Par 16. nebalsojam, tāpēc, ka pieņemam pirmo kompromisu. Nu, ja tulkojumā izskanēja 16, tur neko nevar darīt. Mēs nobalsojam nu pat par 17, un tas bija noraidīts. Tātad 17. noraidīts, 18. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 19. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 20. par. Pret. Atturs pieņemts. 21. par. Pret. 20. to vēlties pārbaudīt elektroniski, labi, 20. elektroniski. Kjūza. Beidzam balsot. 35 pār 23 pret pieņemts. Nu, atvainojiet, neredzēju tik skaidri šīs paceltās rokas. Jā, jā, nē, tad jau pareizi bija, pareizi man likās sākumā pieņemts. 21. par, pret, atturs, noraidīts. 22. par, pret, atturs, noraidīts. 4. kompromiss par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk apsvērumi. Trešais. Par, pret, atturs, pieņemts. Ceturtais par, pret, atturs, Pieņemts piektais par pret atturs. Pārbaudīsim piekto elektroniski, nebija skaidrs. Čisono. Jā, vēl divi kolēģi nav nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 31 par 28 pret. Un tagad gala balsojums par atzinumu projektu. Sākam balsot elektroniski. Eh, c'è sempre qualche collega che ha la scheda, ma non. Nu šķiet pāris kolēģi kavējas ar balsojumu. Nenospiež pozīcijas, bet nu lūk. Pieņemts pilnīgi vienprātīgi 56 par. Un tagad elektroniski nobalsosim par iepriekšējo dokumentu, kam pieņemam grozījumus. Tātad Centrāla Azijas stratēģija sākam elektroniski balsot par šo iepriekšējo ziņojumu grozītā versijā. Jūs taču atminaties, mēs nu pat pie tā strādājām. 59 kartiņas ievietotas, visas nodobutušanai. Lūk, lūk rezultāti. 49 par, 4 pret. Neviens neturs lieliski. Apsveicam. Apsveicam referenti. Nu, tagad pāris minūtes pauze. Un pēc tam atsāksim darbu. Paldies. Neaizmirstiet savus balsošanas kartiņas. Bene, possiamo rip... Lieliski saka priekšsādātājs, sāksim atkal darbu. Gribu lūgt kolēģis ieņemt vietas, apsēsties. Mums ir palicis vēl sastais darba kārtības punkts. Lūk, Afganistānai sniegtās ES finansiālās palīdzības budžeta kontrola. Referents mums ir Jatenvākī kundze. Ir četri grozījumi arī iesniegti. Nu, lūk, tas ir atzinums, kas tiks nodots budžeta kontrolas komitejai tālāk, kas ir atbildīgā komiteja. Un tāpēc, nevilcinoties, uzreiz došu vārdu mūsu referentei, atzinuma sagatavotājai Analija Jatenmēki kundzei. Un viņa tad mums arī pastāstīs, ko viņa domā par šiem iesniegtajiem grozījumiem. Lūdzu! Liels paldies priekšādātāja, saka Jatenmākie kundze priekšsādātājs daudz ar āmuriņu. Un tātad startautiskā sabiedrība ir bijusi klāt Afganistānā jau kopš 2001. gada. Miljoniem un miljardiem dolāru ir tikuši solīti šai valstī, bet, diemžēl, tikai nedaudz rezultāti gūti visu šī finansējuma rezultātā. Drošības situācija un karš, diemžēl, turpinās, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc rezultātu nav bijis un tas arī traucējis šo palīdzību sniegt efektīvi. Ar nožēlu konstatēju, ka daudzi attīstības rādītāji joprojām nera, ne, neliecina ne par kādu būtisku uzlabojumu. Galvenie uzdevumi, kas saistīti ar palīdzību sniegšanu Afganistānai, ir tādi, ka šī palīdzība nevienmēr sasniedz ne, attiecīgos labumu saņēmējus, respektīvi iedzīvotājs un sabiedrību. Mēs nereti kritizējam afgāņus par korupciju, attiecībā uz korupciju un daram to pavisam pamatoti. Mums vajadzētu tomēr tāpat laikā atzīt, ka mēs arī paši nesam perfekti šajā procesā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai komisija un visa starptautiskā sabiedrība vairāk piemin, pievērst uzman, uzmanības uh, šķērdēšanas izbeigšanai. Es aicinu izveidot tāpat arī centralizētu datu bāzi kā arī vēlos analizēt uh, palīdzības sniegšanas rezultāti. Šobrīd vēl nepastāv nekādi uzticami un atjaunināti dati. Šāds datu trūkums apdraud palīdzības sniegšanas efektivitāti un pārredzamību. Es tāpat arī uzskatu, ka ne, ir nepieciešams, lai komisija pārvar, e, lai komisija pieprasa savlaicīgi informāciju un arī attiecīgus rezultātus un rādītājs priekšādātāji grib uzsvērt, ka, ja tiek ieviests pa, budžet, pa sektoriem sadalīts budžets Afganistānai, tad tādā gadījumā to var piešķirt tikai tādām administratīvām struktūrām, kas saņēmuši palīdzību un kas uzskatāmas par pārskatāmām savā darbībā. Gribu tāpat arī uzsvērt, ka nedrīkstam piešķirt līdzekļus iepriekš neizpētot attiecīgo administrācijas kapacitāšu celšanas iespēju. Godātie kolēģi! Jūs no dažādām grupām esat iesnieguši grozījumus kopā 24. Ar prieku varu konstatēt, ka daudz no šiem grozījumiem var pieņemt, jo tie atbalsta kopēju atzini, atzinumu galveno līniju, respektīvi šo vēlmi e, apkarot e, korupciju un tādējādi uzlabot palīdzības sniegšanas efektivitāti. Pat arī esmu iesniegusi pāris grozījumus kopā ar ēnu referentiem, ar Lakiju kungu un otru ēnu referentu. Un Šajos grozījumos runāts par nepieciešamību uzlabot pārskatāmību un atskaitīšanās spēju. Tāpat arī runājam par vēlmu uzlabot reģionālo sadarbību korupcijas apkarošanā. Gribu pateikties ar Lakiju kungam un Liseka kungam par lielisko sadarbību. Priekšsēdētāji, Ar prieku labprāt dzirdēšu arī kolēģi citus komentārus, ja tādi būtu, un uzklausīšu viņu viedokli par gro, grozījumiem. Paldies, Jātenmakī kundzei, tālāk ar Lakī kungam vārds. Lūdzu. Uh, thank you, Mr. President. Paldies, priekšādātā. Piekrītu Jātenmakī kundzei tajā, ka šis atzinums labi atspoguļo notikumu virzību uz priekšu Afganistānā attiecībā uz ES palīdzības sniegšanas struktūrām. Un turklāt gribu uzsvērt, ka šis atzinums lielā mērā ir ļoti saskaņots ar kopējo grupu nostāju dažādās politiskajās grupās, un šo viedokli no jauna apliecināja tieši šis ziņojums. Un te runāja par viedokli attiecībā uz ES finansiālās palīdzības sniegšanas analīzi. Ziņojums jau tika pieņemts apmēram pirms gada šai parlamentā, un nostāja nav mainīsies. Atzinam atkal no jauna uzsvērts, ka pastāv milzīgas problēmas ar korupciju un izšķērdēšanu es finanšu palīdzības sniegšanas ietvaros. No Afganistānas puses um, līdzekļi tiek, pie, tiek pieprasīti, un tur ir korupcija, un uh, tāpat notiek arī šķērdēšana. Tāpat arī apstiprinām savu nostāju, parlamenta nostāju, ko tas pieņēma jau pirms gada, konstatējot, ka, līd, diemžēl, līdz pat šim brīdim no komisijas puses un padomas puses nesam redzējuši nekādus turpmākus pasākums situācijas uzlabošanā. Tas, ņemot vērā Afganistānas traģisko situāciju, šobrīd ir nepieņemami. Un es ceru, ka parlaments pavisam drīz saņems iespēju šo situāciju apspriest vēl plašākā mērogā. Mums ir paredzēta arī Afganistānas delegācijas tikšanās. Un tur runāsim par visām šīm kļūmēm, par regresu Afganistānas sabiedrības eh, palīdzības sniegšanai, tīpaši drošības situācijā. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs ar Lakiju kungam, tālāk Līzeka kungam vārds, otram ēnu referentam. Lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Mēs visi ļoti labi zinām, visi, kas esam šai telpā, ka finanšu palīdzības snieš, sniegšana Afganistānai no Eiropas Savienības puses, un te runāja gan par iestādēm, gan par dalību valstīm, gan arī citām trešām valstīm, ir kaut kas tāds, kam ir jāturpinās. Un tas būs vajadzīgs vēl daudzus gadus, jo situācija Afganistānā ir tieši tāda, ka palīdzība būs vajadzīga. Un mēs, kā starptautiskās sabiedrības daļa, esam uzņēmušies atbildību zināmā mērā. Uh, par šīs valsts nākotni. Viss, ko var darīt es, ir atkārtot tikai iepriekšējo runātāju teikto, respektīvi. Gribu pateikties Jātena Makī kundzei par lielisko sadarbību. Šai pirmajā darba posmā izstrādātais atzinums ir lielisks. Galvenās politiskās grupas ir arī vienojušās par šo atzinumu, ir piekritušas, ir izstrādājuši arī kopējs grozījums, kas ir skaidra zīme tam, ka lūk viedokļi lielā mērā sakrīt politiskās grupās par šo jautājumu. Gribēju tomēr uzsvērt vēl atsevišķi 14. grozījumu. Tur teikts, ka ES palīdzība, dalību valstu palīdzība Un iestāžu sniegtā palīdzība ir tāda, kam ir nepieciešama savstarpēja koordinācija. Piemēram, tā kā tas notiek, eh, lai tas notiktu sadarbojoties ar ASV un Japānu un līdzekļu tiktu tērētu lietderīgi. Paldies, saka priekšādātās līdzekļu kungam. Neviens cits vairs nevēlas uzstāties, nē, ne, tomēr lūk, vēl viena runātāja vēlas uzstāties, lūdzu. Lozings kundzei vārds. Bin ich ja schon gewohnt in diesem Auto. Jā, nu es pie tā jau esmu uh, pieradusi, bet to var vēl labot. Paldies priekšstādāja kungs um, par to, ka tomēr var uzstāties. Un gribētu vēl tikai teikt, ka mana politiskā grupa un es no paša sākuma bijām pret šo karu Afganistānā. Par to esmu vairāk kārt runājusi šajā komitejā. Tas ir patiesi ļauni, ka šis karš citu starp uh, un arī tika pamatots ar cilvēktiesību pārkāpumiem un terorismu apkarošanu, bet ne cilvēktiesību pārkāpumu, ne terorismus tika samazināts, kurš pretēji. Un šis atzinums ir ļoti izsvērts, paldies! Un tādēļ gribu tikai uh, pāris uh, papildinošus grozījumus iesniegus, un tie vēlreiz atgādina, ka es līdzekļus drīkst izmantot tikai civiliem mērķiem, un mūsu skatījumā tas izslēdza izglītības pasākums militārajam aparātam un policijas aparātam. Es eh, turpinu Jetamekī kundzes loģiku, loģikas un domu gājienu. Ir eh, jāpadomā, kādu režīmu eh, apgādā ar um, līdzekļiem, un šis policijas aparāts vēršas pret iedzīvotājiem, un afgāņi paši baidās policiju daudz kārt vairāk nekā ko citu pasaulē. Paldies! Paldies, Lausīgas kundzei, neviens cits vairs nevēlas uzteikties, uzstāties, tāpēc došu vēl vārdu referentei uz galu komentāram. Ne, viņi nevēlas iz, izteikties. Nu, tad tādā gadījumā Var jums pastāstīt vēl, lūk, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. septembris. Bija 29. septembris. Nē, es atvainojos, 20. oktobris tomēr. Bet līdz ar to mūsu darbs šo pēcpusdienu ir noslēdzies. Rīt atkal tiksimies pulkstens deviņos, un tad notiks sanāksmē slēgtām durvīm. Eh, slēgtām durvīm. Un ievēlēsim ceturto priekšādātā vietnieku. Paldies un labu pēcpusdienu!